paziņoja Eiropas uh, parlamenta sesiju par atklātu. Pagājušajā bija 12. maijā. Darba kārtības uh, galīgais projekts un uh, protokols jums ir izdalīts, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Ievadvārdiem no manas puses ir īsts paziņojums. Es gribētu sveikt eh, Rahmuna kungu, Taģikistānas prezidentu. Viņš apmeklē Eiropas parlamentu oficiālās vizītes ietveros. Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem, omawialiśmy nasze relacje. Satikos ar prezidentu pirms dažām minūtēm. Mums norisinās divas, divpusēji sarunas, runājām par reformām, kas notiek Taģikstānā. 4. jūnijā mēs pieminējām svarīgu notikumu. 1989. gadā Ķīnas varas iestādes uh, vērsās pret demonstrantiem Tjanamenes laukumā. Mēs visi atceramies šos notikumus. Un pirms 22 gadiem Polijā mēs noturējām pirmās brīvās vēlēšanas. Tajās demokrātiskā opozīcija ieguva gandrīz vienbalsīgi, gandrīz visas vietas parlamentā. Tikai vienu, vienu vietu senātā ieņēma citi spēki. Šie divi datumi mums atgādina par to, cik lielā mērā Eiropa ir mainījusies un cik, cik daudz mēs esam panākuši centrālajā un austruma Eiropā. Tas arī atgādina par to, cik daudz svarīgu